Foks eh, tiktu iecelts par locekli vides komitejā. Ja nav iebildumu, tad uzskatām to par apstiprinātu. Mm, iebildums neredz, ar to arī apstiprinam šos paziņojumus. Tagad ķeramies pie balsojuma skaidrojumu. Pirmā